Iniziamo! Sāksim darbu. Laipni lūdzu visus. Sāksim tātad komitejas sanāksmi. Mums šodien ir plaša darba kārtība, tāpēc es domāju, ka vajadzētu ķerties pie darba tagad. Pirmkārt, pieņemsim darba kārtību. Es gribētu jūs informēt, ka koordinātors sanāksmē ņemot vērā, ka nopietnā krīze ir skārus daudzus nozars Eiropā, kas ir uh, novedis pie zemām cenām un daudziem lauksaimniekiem ir radušās grūtības, ne tikai piensaimniekiem, bet visu citu nozaru pārstāvjiem tāpat. Mēs esam izlēmuši lūgt komisiju nākt klajā ar paziņojumu. Un ja mūsu priekšlikums tiks pieņemts, tad notiks debatas par krīzes vadību nākamajā sesijā Strasbūrā, kas notiks no 14. līdz 17. decembrim. Ja jūs piekrītat, tad mēs varētu arī pieņemt iepriekšējā sanāksmes protokolu. Ja nav komentāru, tad es uzskatu, ka 19. oktobra un 10. novembra sanāksmu protokoli ir pieņemti. Šī sanāksme arī tiks translēta. Kas attiecas uz uh, komisijas, uh, uz komisāru pārstāvu um, kandidātu nu, uzklausīšanu, tad tas notiks 11. janvārī, tātad 2010. gadā. Plenārsēdē apstiprināšana notiks 25. janvāra nedēļā. Bet mēs raudzīsimies, lai mūsu sanāksme notiktu kā plānots 11. janvārī. Pēc šīs dienas sanāksmes bioloģiskās, lauksaimnie, bioloģiskās lauksaimniecības organizācijas pārstāvi mūs uzaicina uz pieņemšanu, kas notiks pie sanāks, ārpus sanāksmes zāles, un jūs visi esat uzaicināti. Attiecībā uz otro Eiropas kongresu par uh, bioloģiskā lauksaimniecības pieeju un uh, cīņu pret klimata izmaiņām un uh, pārtikas krīzi. Uh, Jāsaka, kolēģi, šodien ir 1. decembris, un tā ir diena, kad ir stājies spēkā Lisabonas līgums. Protams, tas norāda, ka Eiropas Savienībai, parlamentam un it īpaši mūsu komitejā ir gaidāms liels izmaiņas. Sākot no šodienas, Eiropas parlaments būs iekļauts koplemšanas procedūrā ar padomu un komisiju kopējās lauksaimniecības politikas jautājumos. Tas mums pavisam noteikti dod lielāks pilnvars, bet tajā pašā laikā tas piešķir mums arī lielāku atbildību. Es esmu pārliecināts, ka mēs visi esam gatava uzņemties šo atbildību un darīt visu to labāko ne tikai lauksaimniecības nozarē, bet arī Eiropas pilsoņiem, kuri prasa lai lauksaimniecības politika būtu saprātīga, lai tā nodrošinātu pārtiks nekaitīgumu, lauku attīstību un, protams, Eiropas lauksaimnieku konkurētspēju. No šīs dienas mēs esam pavēruši jaunu lapus un es novēlu mums visiem panākumus. Piektais darba kārtības punkts - lauksainiecības produktu kvalitātes politika, kādu stratēģiju izvēlēties. Došu vārdu referentam Skotā kungam. Šodien mēs izskatīsim grozījumus, ir daudz grozījumu. Pirmkārt, es gribētu apsveikt Skotā kungu un ēnu referents, kas ir strādājuši pie šī dokumenta. Iniciatīvas ziņojums par uh, pārtiks produktu kvalitātes politiku, ir izpelnījies lielu uzmanību, un par to liecina arī daudzie grozījumi. Vispirms es došu vārdu referentam Skartā kungam, lai viņš varētu sniegt savu skatījumu, kādā virzienā šis ziņojums iet, ņemot vērā, cik daudz grozījumu ir iesnieguši viņa, kom, viņa kolēģi. Lūdzu, referenti. Paldies priekšsēdētājiem! Kolēģi! Es gribētu izmantot iespēju, lai pateiktos visiem saviem kolēģiem par atbalstu un interesi, kādu viņi ir izrādījuši attiecībā uz man ziņojumu. Es esmu izpētījis visus grozījumus, kas ir iesniegti, un es gribētu runāt par dažiem no šiem grozījumiem. Es apsveicu 14. grozījumu, kur iesniedz jo es, Lefals kungs, jo es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgs grozījums. Te ir runa par PTO. Tāpat man ļoti patīk 22. grozījums attiecībā uz kontrolēm un preču zīmēm. Es nepiekrītu 23. grozījumam, jo, manuprāt, ir ļoti būtiski norādīt, ka Eiropas Savienības kvalitātes logo ir piešķirams tikai lauksaimniecības produktiem, kuri ir ražoti tikai no Eiropas eh, izēvielām. Man patīk 24. grozījums, jo, ja ir runa par eh, tirzniecības standartiem, augļiem, tad ir jāraugās, lai šeit būtu lielāka caurskatāmība. Es piekrītu Bačī kungam, attiecībā uz 45. grozījumu, attiecībā uz specifikāciju definīcijās par galvenajām izēvielām, mm, kas tiek izmantots pārtiks produktos. Jo saskaņā ar pašreizējo likumdošanu šī definīcija ir neskaidra. Kas attiec uz 65, 66 un 67 grozījumu, es gribētu lūgt kolēģus padomāt par to, cik nozīmīgi ir uh, ir tieši lauksaimniecības loma pār, pārstrādē. Varbūt, ka tiešām mēs varētu kaut kādā veidā, citādā veidā izvērtēt šo te ietekmi. Es apsveicu arī skaidrojumu 86., 109. un 112. grozījumā kur iesnieguši priekšstādātājs un citi kolēģi. Man patīk arī 108. grozījums no Garcijas kundzes par to, cik nozīmīgi būtu piešķirt lielākus līdzekļus reklāmas kampaņām gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām, lai reklamētu Eiropas Savienības produktus. Tāpat 114. grozījums man patīk, un es gribētu nobeigumā teikt, ka es piekrītu tiem kolēģiem, kas ir iesnieguši 120 un 128 grozījumu par aizsardzību no ģenēt, attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem, un es gribētu pateikties visiem kolēģiem par ieguldīto darbu. Liels paldies! Un tagad uzsāksim debatas. Es gribētu jums sacīt, ka ziņojums, eh, ziņojuma te, termiņš ir 22. 23. februāris. Vispirms došu vārdu Rāns Garsijas kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ļoti žēl, ka es neesmu, es, es neesmu sagatavojusi sev runu par atsevišķajiem grozījumiem tik detalizēti kā Skotakungs. Paldies iepriekšējiem runātājiem. Protams, ir arī ļoti svarīgi. Mm, atbalstīt šo te marķēšanas sistēmu, starptautiskais izcelsmes eh, reģistrs ir ārkārtīgi nozīmīgs no Eiropas Savienības puses. Es arī uzskatu, ka uh, nebūtu lieki, ja mēs vēlreiz izstrādāt arī savu izcelsmes norādi, un te mēs it kā esam pret šo apvienošanu ar šo te starptautisko reģistru. Un komisija arī nevēlas izveidot šādu pieeju. Tagad, ja mēs runājam par uh, Uh, marķēšanas normām, mēs noteikti esam par to, ka šeit ir um, tam jānorisinās uz brīvprātības pamata. Bet, ja mēs uh, runājam par cita veida pro produktiem, mums ir jābūt patiešām piesardzīgiem, ir jāizveido konkrēta sistēma, bet tā joprojām vēl nepastāv saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju. Mums reģistrā nevajadzētu uh, ievietot tādas vielas, kas varētu beigās izrādīties bīstams. Tālāk ar reģistrācijas sistēmu, ja mēs runājam par integrēto lauksaimniecību, kas ir vidē draudzīga, protams, tai ir jābūt caurskatāmai, tas nozīmētu caurskatāmība arī ražotājiem. Tālāk eh, ražotājiem, protams, eh, pašam eh, patērētājiem ir jāzina arī, kāda ir šo produktu uzturvērtība protams, mēs saprotam, ka ir jāaizsargā arī šīs cilmes norādes. Tas ir būtiski ražotājiem un arī patērētājiem. Grasīpērēs, lūdzu. Ate. Paldies. Priekšsēdētājiem. Es izteikšos ļoti īsi. Es gribētu pateikties Skotā kungam par uh, pūliņiem un par ieguldīto darbu. Ir ārkārtīgi daudz grozījumu iesniegt, kuros ir ņemt vērā dažādu viedokļu, un es domāju, ka mēs turpināsim darbu, lai mēģinātu panākt liel lielāku vienprātību. Pāris punkti, kas attiec uz Eiropas Savienības logo. Es piekrītu ka mums ir jāraugās uz tiem produktiem, kas ir ražoti Eiropā, un te nevajadzētu papildus izmaksas eh, operatoriem vai, teiksim, dalību valstīm nevajadzētu uzlikt papildu administratīvos logu uzraudzības pasākumiem. Es domāju, ka vajadzētu atbalstīt eh, Eiropas eh, labās prakses vadlīniju izstrādi. Uh, uz šo, attiecībā uz šo privāto certifikācijas sistēmu, un operatoriem būtu jāievēro šīs vadlīnijas, un te būtu jāiekļauj dažādi tādi jēdzieni, kas palīdzētu eh, nozarei un stiprināt šo pievienoto vērtību. Paldies, un tagad došu tabačī kungam vārdu, ēnu referentam, lūdzu. Paldies. Kas attiecas eh, sociālistu grupu un tad mēs redzam, ka šeit ir četri galvenie punkti iespējams vienoties starp politiskajām grupām un lielāko daļu, lielākā daļa no komitejas varētu atbalstīt Eiropas Savienības kvalitātes logo. Otrs jautājums, ka ir jāpatur šīs te izcelsmes norādes Un tāpat arī jāpatur spēkā bioloģiskās lauksaimniecības produktu logo attiecībā uz produktiem, kas ir ražot bioloģiskajā lauksaimniecībā. Un eh, ir vairāki arī tādi strīdīgi jautājumi. Pirmais ir par lauksaimniecības vietu. Es gribētu jūs informēt tādēļ, ka ir ārkārtīgi daudz grozījumu, kuri parāda, ka daži kolēģi nav tikuši informēti par to faktu, ka četri galvenie pārtiks produkti šobrīd ir obligāti ir jāmarķē saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Lielais jautājums, lielā problēma, kur Skots kungs ir arī pieminējis, ir marķēšana attiecībā uz pārstrādātām precēm, produktiem attiecībā uz tiem ir liela problēma, liels izaicinājums. Dargie kolēģi, mums vajadzētu pārdomāt jautājumu par obligāto marķējumu pārstrādātiem produktiem, jo, piemēram, Austrālijā, ASV globālajā konkurencē šita marķēšanas sistēma pieminētajās valstīs attiecībā uz pārstrādātām precēm ir savādāk, un Eiropas Savienības valstīm līdz ar to nebūtu labi, ja mums nebūtu šāds marķējums attiecībā uz pārstrādātām precēm. Šajā gadījumā mums vajadzētu lūgt komisijai izstrādāt sistēmu, jo te vajadzētu definēt galvenās sastāvdaļas. Gotfeder kungs iesniedz grozījumu, uh, un es domāju, ka mums vajadzētu šo grozījumu atbalstīt. Vajadzētu arī pārdomāt, ko, arī, ko īsti nozīmē jēdziens galvenās sastāvdaļas. Te ir runa par, par apjomu, par masu, bet mēs neesam to vēl definējuši. Es gribētu jūs informēt, ka vidas komiteja, kur es esmu aizvietotājs, neatbalsta šo te vietas jautājumu. Attiecībā uz pirmo jautājumu referents, viedokļu referents ir uh, informēts par to, kas attiecas uz šo te oglekļu jautājumu. Tas ir cits jautājums. Mēs vēl nezinām īsti, kāda ir kriterija, lai izmērītu šo te oglekļa mm, pēdu, bet es domāju, ka attiecībā uz nākotni. Uh, KLP ietvaros, ir vitāli svarīgi nodro, atrast kritērijas, kā izmērīt šo oglekļa pēdu un eko pēdu nospiedumu, jo tas būtībā ir daudz lielāks jēdziens, visaptvarošāks jēdziens nekā oglekļa. Tas ir ļoti būtisks jautājums lai nodrošinātu Eiropas uh, komisijas lauk, Eiropas uh, Savienības lauksaimniecību, un mums vajadzētu tiešām padomāt par šo problēmu, kas atrodas uz GMO um, izvēles marķējumu. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, un es domāju, ka šajās par šiem debatētajiem jautājumiem mums vajadzētu rast kaut kādu risinājumu, jo uh, Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi kvalitātes politikai un arī tam, lai uzlabotu lauksaimniecības nozīmi vidas aizsardzībā. Paldies! Grazie, onorevoli Tabači, grazie anche. Paldies Tabači kungam un paldies par jūsu ieguldīto darbu. Turpināsim debats. Stefāno, lūdzu. Micro. Ce que vient de dire notre collègue Chaba sur la ligne. Ņemot vērā to, ko tikko kolēģis sacīja, šī ziņojuma, viņš jau pateica, kas ir galvenais šajā ziņojumā, bet es gribēju piebilst kaut ko. Pirmkārt, es gribēju pateikties referentam par ieguldīto darbu, un es gribētu, lai mēs radītu tādu ļoti skaidru signālu parlamentam, attiecībā uz debatēm, kas ir saistīts ar PTO. Gal galā vislielākais drauds par centieniem veicināt kvalitāti lauksaimniecības eh, jomā ir vislielākie draudi tieši nāk no Pasaules tirsniecības organizācijas. Un tāpēc es domāju, ka attiecībā uz tiem grozījumiem, kurus referents jau pieminēja, mums ir jāpanāk pēc iespējas lielāka vienprātība, lai raidītu signālu komisijai attiecībā uz PTO jautājumu. Paldies. Paldies, Stefan. Nikolās Kukungam vārds. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt Skotas kungu par viņa darbu. Man ir viens mazs komentārs Pro, produktu kvalitātes ziņā dažādās norādes attiecībā uz kvalitāti ir eh, nu, tāds kā papildinājums, un galvenais ir eh, no, atvieglot kvalitatīvu ražošanu, bet eh, mārketinga jautājums ir tikai tāds mm, otršķirīgs Un tāpēc mēs nedrīkstam aizmirst, ka ražotājiem ir nepieciešams finansiāls atbalsts, lai varētu saražot šīs kvalitatīvās preces. Šīs finansiālais atbalsts ir jānodrošina um, otrā pīlāra attīstības ietvaros, un es gribētu, lai šī ideja tiktu iekļauta ziņojumā, jo šobrīd ziņojumā ir runa tikai par finansējumu kvalitatīvas informācijas kontekstā. Paldies! Paldies! Dafina kungam vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentam par ieguldīto darbu. Gribētu izvirzīt vairākus jautājumus. Es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt visu, kas ir saistīts ar denomināciju sistēmu, kas, eh, jo nozars izdomā, kad un kādos apstākļos laist preces tirgu, un eh, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Dalība valstīs, kur pastāv liels problēmas, ceļš Itālijā, bet mums vajadzētu raudzīties, lai lauksaimniekiem netiktu radīts jaunas problēmas, ir daudzi Kas, kas tieši gūst labumu no šī norādēm, kas attiecas uz izcelsmes vietu, ražošanas vietu? Es esmu priecīgs, ka mēs tagad iekļaujam kalnos ražots produkts, un tas ir iekļauts ziņojumā. Bet es nedomāju, ka būtu pareizi sajaukt šīs te izcelsmes un bioloģiskos ražojumus. Te ir dažādas lietas un vajadzētu arī dažādas marķējumus un nevajadzētu jaukt šīs te dažādās lietas. Turklāt, ja produkts nāk no kāda konkrēta rajona vai īpašā veidā izstrādāts, ne, nu, varbūt ne vienmēr ir runa par bioloģiskiem produktiem, tad ir jāraugās, lai mēs neradītu lielāku sajukumu. Paldies Dofin kungam, Žozefs Buvē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties referentam par ieguldīto darbu. Es domāju, ka viņš jau ir paveicis, ja, izdarījis ļoti labu kopsavilkumu. Es gribētu runāt par pāris citiem jautājumiem, par, piemēram, par nepieciešamības nodrošināt caurskatāmību un skaidrību par uh, šiem te izēvielām, galvenajām izēvielām produktiem, uz kuriem attiecas ACVN un aģina. Un ja mēs vēlamies būt konsekventi attiecībā uz kvalitātes norādēm, tad kaut kādā veidā ir arī jāpārvalda tie apjomi, kas ir tirgu palaisti. Un jābūt konsekventiem, ko tieši tirgus, cik, cik liela šī apjoma un cik šis tirgus spēja uzņemt. Uh, Un tas jātiecina arī uz šīm kvalitātes norādēm. Ir svarīgi atbalstīt arī pārvaldības vietējās iestādes. Vietējā un reģionālā līmenī ir jāatbalst šī kvalitātes norāžu sistēma, un es domāju, ka tas ir tāds ļoti nozīmīgs lauciņš. Uh, ir jāsniedz Eiropas līmenī finansiāls atbalsts, lai palīdzētu īstenot vietējā un reģionālā līmenī šos te instrumentus un procesu pārvaldīt. Tie tie trīs galvenie punkti, ko es gribēju teikt. Un nobeigumā sacīšu, ka, manuprāt, šiem instrumentiem vajadzētu nodrošināt to, lai būtu produkti, kas veicina bioloģisko daudzveidību, jo šīs kvalitātes norādes ir daļa no bioloģiskās un kultūru daudzveidības. Es domāju, ka vajadzētu uzturēt tādas mazos un vidējos uzņēmumus, kas eh, saglabā šo saikni ar eh, vietējām tradīcijām un zemi, un tas ir ļoti nozīmīgi. Viņi izmanto šīs tradicionālās metodas, un Tas ir ļoti būtiski. Un visbeidzot, ir jādomā arī par jaunu darba vietu radīšanu. Ar šīm kvalitātes norādēm mēs tiešā un netiešā veidā veicinam jaunu darba vietu radīšanu. Un es uzskatu, ka šīs kvalitātes norādes ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, ir tīpaši tādās mm, jomās, kur ir daudz problēmu. Paldies, Buvēkungam! Mišels Dantāns, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribētu pateikties referentam par ieguldīto darbu. Es uh, uzsveru, ka viņš ir eh, ņēmis vērā da, grozījums, lai in, iekļautu šo te apjoma jautājumu attiecībā uz kvalitātes norādēm. Tas, ko cita teica, manuprāt, mums ir jāiet vēl tālāk, lai saglabātu produktu identitāti visā mārketinga ķēdē. Es domāju, ka tas ir absolūti, tas ir tas ļoti būtiski, lai tās struktūras, kas šīs norādes izsniedz, lai te būtu konsekvence visā, visā šajā, lai te būtu saglabāts secīgums. Uh, lai netiktu zaudēt pievienotā vērtība. Kā kāds jau sacīja, šīs kvalitātes norādes var palīdzēt tādiem reģioniem, kuros ir grūtības, un tas var palīdzēt mm, radīt darbietas, lai cilvēki neaizbrauktu no šiem reģioniem. Paldies! Ļoti interesants debates jautājums tiešām ir ļoti daudziem tūs, un tagad es gribētu dot vārdu komisijas pārstāvjiem. Kordoņē. Kundze, un pēc, pēc tam uh, dosim vārdu referentam. Komisija. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentam un visiem tiem, kas ir devuši savu pienesumu iesniedzot savus grozījumus. Komisija ir ārkārtīgi priecīga redzēt, ka ir iesniegt tik daudz grozījumu. Tas parāda, ka šis eh, jautājums šķiet ļoti saistošs daudziem deputātiem. Es gribētu izteikt vairākus komentārus par Eiropas Savienības logo. Logo, kas norāda, ka produktu ir no Eiropas Savienības. Tas ir jautājums, kur komisija pētīs, un par to jau skaidri norādīts arī paziņojumā. Bet, ja tas būs logo, kas eh, liecina par kādu īpašu kvalitātes rādītāju, Eiropas Savienības kvalitātes zīme, kas attiec uz visiem Eiropas Savienības produktiem, tad nebūs iespējams saskaņā ar mūsu analīzi. Nebūs iespējams eh, novērst to, ka šīs logo tiek attiecināts uz eh, produktiem, eh, kas nāk no citām valstīm, bet kur, ir ievēr, kur ražošanā ir ievērotāji pašnoteikumi kā Eiropas Savienībā. Kas attiec uz ražošanas vietu un šīs vietas norādi. Varbūt es esmu nepareizi sapratis, bet es domāju, ka te izskanēja viedoklis, ka jau ir obligāti visiem primāriem produktiem, ka ir jābūt marķējumā norādītam, kur tieši tas ir ražots. Bet eh, tā nu gluži nav taisnība. Ir dažādi produkti, ir vairāk produktu, uz kuriem tas netiek prasīts, piemēram, cūgaļa. Un mēs domājam, ka būtu labi, ja mēs eh, padziļinātu papētīt šo jautājumu. Vēl viens punkts. Tik izteikts komentārs par PTO un geogrāfiskajām norādēm. Tas bija norādīts paziņojumā, bet, protams, tā ir viena no komisijas prioritātēm sarunās ar uh, Pasaules tirdzniecības organizāciju. Dohas saruna ietvaros, un, protams, komisija vēlas, lai šīs kvalitātes sistēmas eh, būtu atzītas eh, tirdzniecības partnervalstīs. Vēl daži komentāri par kalnu produktiem. Mēs priecājamies, ka deputāti var atbalstīt ideja, ka labāk tiek identificēti šie kalnu produkti. Tiks veikts arī ietekmes novērtējums, tikko ir sācies pētījums. Un vēl runājot par šo apjomu pārvaldību. Padomi ir lūgus komisijai KLP veselības pārbaudas ietvaros izstrādāt eh, paz, paziņojumu par piensaimniecības kvotu ietekmi un par eh, produktu izcelsmes norādēm. Un eh, termiņš ir 20. decembris. Un tā kā mēs redzēsim, kā šī te izcelsmes kā, kā, kā tas viss attīstīsies. Principā komisija šādu praksi neatbalsta, ja ir runa tieši par geogrāfiskajām norādēm. Un komisija iebilst pret to, ka tikt ierobežoti šie te e, ražotāju skaits, kas varētu gūt labumu no geogrāfiskajām norādēm. Uh, protams, te ir jāievēro arī tā specifikācija. Komisija ir ļoti gandarīta, ka notiek šāds dialogs ar jūs komiteju, tīpaši ņemot vērā to, ka šodien ir stājies spēkā Lisabonas līgums. Un no šīs dienas mēs ar jums sadarbosimies aizvien vairāk. Paldies, priekšsēdētāji! Siamo molto consapevoli di questo, l'abbiamo ricordato proprio al... Jā, jā, mēs to ļoti labi apzināmies, saka priekšsēdētāji kungs. Mēs jau to minējām pašā sēdes sākumā. Paldies komisijas pārstāvim. Un tagad došu vārdu Skotas kungam, mūsu referentam. Vēlējos jums atgādināt, ka par grozījumiem mums ir jābalso. Uh, 22. un 23. februārī nākamgad un jāpieņem tajā pašā laikā arī rezolūcija. Un tagad vārds Džankarlo Skotas kunga, mūsu referentam. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģiem. Momenti abbiamo realizzato questa, questo, questo rapporto. E vorrei... Kolēģu izteikumi man patiešām ļoti palīdzēja, viņa ieguldījums man palīdzēja sagatavot ziņojumu. Es būtu patiešām ļoti gandarīts, ja ražotāji, kas uh, ražo produkts āma sistēmas ietvaros, tātad uh, tirgus atbalsts lauksainīcības produktiem, viņi būtu patiešām gandarīti, ja redzētu. Uh, uh patērētājs iegādājoties viņu produkciju. Jūs strādājat vaigas viedros, un nenopelna pārāk daudz, tad šī AMA sistēma eh, var piedāvāt jums saviem produktiem uzlikt izdevīgāko cenu, un tas noved pie tā, ka patērētāji izvēlas tieši jūsu produktu. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Paldies, Džan Karlos Kotam. Domāju, ka varam pievērsties nākamajam darbkārtības punktam, un tas ir punkts numur 6 ziņojums par komisijas zaļo grāmatu par bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā. Komisijas zaļā grāmata par bioatkritumu apsaimniekošanu izvirza mērķi runāt par rīcību, par konkrētas sistēmas izveidu nākotnē, lai varētu labāk apsaimniekot šos atkritumus. Tas ir sevišķi attiecis uz tādiem atkritumiem, kas nāk no virtuves, uz atkritumiem no parkiem un uh, skvēriem, tātad, piemēram, dažādas lapas, zari un tā tālāk. Man ir liels prieks dot vārdu mūsu referentam uh, Salvatoram Karonis kungam. Lūdzu, tev tagad vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es domāju, ka komisija ar zaļās grāmatas palīdzību patiešām ir uh, rosinājusi tādas plašas debates, vai ir nepieciešama rīcība visā kopienas līmenī, apsaimniekojot tieši šos atkritumus. Bio um, degradējošos atkritumus. Protams, ka atkritumu skaits tikai pieaug un ir eh, jāpatērē ārkārtīgi daudz enerģētikas, lai tos kaut kādā veidā pārstrādātu. Un nevienmēr to izdodas darīt videi un veselībai draudzīgā veidā. Protams, tas ietekmē arī cilvēku dzīves eh, kvalitāti. Tādēļ mēs mēģinam pārliecināties par to, lai samazinātu šo kaitīgo ietekmi dažādas blaknes. Eiropas Savienības līmenī mēs domājam par to, kā mainīt šīs domāšanas paradigmas, proti ir jāiz, eh, izēvielas jātērē taupīgāk, jāmēģina tās arī uh, at, atkārtot izmantot, tātad jādomā vairāk tieši par reutilizāciju. Runājot par bioatkritumiem, domāju, vēl ārkārtīgi daudz var uzlabot. Atkritumu apsaimniekošana Eiropas Savienībā bieži vien atduras pret ļoti daudziem noteikumiem, bet runājot tieši par bioatkritumiem, mēs varbūt vēl atturodamies tādos uh, zīdaiņu autiņos, ņemot vērā sasniegto progresu. Ļoti daudz, kas notiek arī dalību valstīs. Runājot par atkritumu daudzumu, mēs runājam par vienu trešdaļu no pilsētā radušamies atkritumiem. 120 miljoni tonu no, uh, atkritumu no dārza, 37 to, eh, miljonu tonu no mm, gastronomijas, un tie ir tikai skaitļi, kas atspoguļo viena gada laikā radušos atkritumus. Protams, mums ir jārīkojas nekavējoties, ir jāparūpējas, lai bioatkritumus varētu pietiekami labi pārstrādāt un tos uh, atkal ievadīt enerģētikas ciklā, tātad ražot no tiem enerģētiku. Ja mēs šo iespēju neizmantosim, mēs to vienkārši izlaidīsim no rokas. Ir, protams, jāizstrādā skaidrs prioritātes ir jābūt labiem prevencijas pasākumiem. Tālāk. Ir recupero. Afinie. Pārstrādāšana. Trešām kārtām uh, atkritumu izmantošana enerģētikas ražošanai un visbeidzot pēdējā iespēja būtu atkritumu deponēšana. Protams, tas ir vissliktākais un visneefektīvākais risinājums. Protams, šādā veidā dedzinot atkritumus rodas izmeši, un tas atkal ietekmē vīdi un protams, rodas arī piesārņojuma risks. Šie atkritumi, to pārstrāde varētu piesārņot gan ūdeni, gan arī augsni. Līdz ar to vajadzētu padomāt par labākiem pārstrādes veidiem. Eh, varētu arī eh, ko, ra, radīt eh, kompostu. Uh, Un es nevēlējos tagad nekādā veidā iesaistīties ļoti tehniskās detaļās, tehniski detaļu izklāstā, bet mūsu komitejai, lauksaimniecības komitejai, šīs pārstrādes sistēmas vai atkritumu deponēšanas sistēmas garantē to, ka eh, tiks ievērot vidas aizsardzības standarti. Ja mēs palūkojamies uz to, kas notiek dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs, ir patiešām ievērojams atšķirības, ņemot vērā atkritumu pārstrādi un atkritumu apsaimniekošanu. Protams, pastāv risks, ka valstīs būs atšķirīgi visu laiku, ņemot vērā gan sociālo, gan ekonomiskā, gan arī vides uh, situāciju. Līdz ar to jaunā komisija varētu rūpīgi izvērtēt, vai ir nepieciešams izstrādāt uh, tādas kopīgas vadlīnijas attiecībā uz atkritumu pārstrādi un atkritumu apsaimniekošanu. Protams, ir jāizstrādā nu, arī konkrēti kriteriji attiecībā uz kompostu un uh, uz to, kā bioatkritums varētu izmantot, piemēram, lauksaimniecībā ir jābūt galvenajām prioritātēm, uz ko mums vajadzētu koncentrēties. Protams, ir jāuzlabo arī jaunu tehnoloģiju izmantošana, jāattīst jaunas tehnoloģijas, jo pateicoties tām mēs varētu samazināt uh, vidas piesārņojumu un tādā veidā agrāk sasniegt uh, eh, 20% atjaunīgo energoavotu izmantojumu 2020. gadā. Papildus tam eh, varētu labāk izmantot arī dažādus finanšu stimulus, piemēram, eh, piešķirot atlīdzību par atkritumu vākšanu un tam līdzīgi. Es domāju, ka komisijas zaļā grāmata ir eh, tāds ļoti labs stimuls, lai uzsāktu diskusijas par to, kā labāk apsaimniekot bioatkritumus. Uh, Protams, mums jārunā arī par specifiskākām, tehniskākām detaļām. Ir jāizstrādā kopīgi mērķi Eiropas Savienības līmenī, lai varētu samazināt tās atšķirības lielās plaisas, kas šajā jomā joprojām valda starp dažādām dalību valstīm. Ir joprojām vairākas valstis, kur atkritumi ļoti bieži tiek dedzināti. Tas mums rada bāžas. Dānijā, Zviedrijā, Beļģijā, Francijā daudz uh, atkritumu tiek izmantot enerģijas ražošanā, Vācijā, Beļģijā atkal ļoti daudz atkritumu tiek pārvērst kompostā. Un ir arī citas dalību valstis, uh, it sevišķi jaunās Eiropas Savienības dalību valstis, kas. Uh, Il nostro giudizio su questo libro verde della Commissione kas eh, atkritums ved uz izgāstuvēm. Tie ir jautājumi, kas apspriest zaļajā grāmatā, un, protams, tos vajadzētu uh, ilustrēt vēl plašāk. Es vēlējušos pateikties eh, visiem kolēģiem par viņu ieguldījumu kopīgajā darbā. Viņi norādīja, ka mums ir jātir, jāvirzās šajā virzienā. Paldies Salvadoram Koronam, saka priekšsēdētājs. Tagad mēs varam iesaistīties debatēs par šo jautājumu. Marks Tarabēls kungs pirmais. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man ir divas piezīmes. Pirmām kārtām vēlējos uzteikt Koronas kungu eh, par apkopoto informāciju. Ja mēs runājam. Cyclable, des boîtes métalliques, donc les PMC, les PET. Euh, et... Ja, piemēram, eh, manā valstī ļoti labi tiek šķirot atkritumi, eh, piemēram, skārdenes, eh, dažādas dzērienu bunģiņas tiek, tiek nošķirtas no tekstīlijām, no apģērbiem, un ļoti daudz no šiem izšķirotajiem atkritumiem pēc tam ir iespējams pārstrādāt, izmantot atkārtoti. Uh, Piemēram, eh, ļoti daudz atkritumu tiek šķiroti, tiek šķiroti arī bioatkritumi, un pārējie atkritumi tiek dedzināti. Tie atkritumi, kur neiekļaus nevienā no šīm eh, kategorijām. Ir 40% atkritumu, ko ir iespējams šķirot. Es domāju, šī ir patiešām vērtīga pieredze, un mēs varētu arī padomāt par to, kā labāk apsaimniekot tieši bioatkritumus. Es reti skatos televizoru, bet vakardien Francijas televīzijā redzēju programmu par atkritumiem no lopkauptuvēm. Es savā dzīvē nekad neesmu cietis bādu, bet es zinu, ka mani vecāki un vecvecāki ir cietuši bādu. Viņi nekad nemeta ārā atkritumos pārtiku. Viņi, piemēram, to atdeva uh, putniem vai zvēriņiem uz ielas, uh, varbūt uh, vecu maizi izsvied uz ielas, bet nekad tas netika vienkārši izsviests uh, atkritumu spainī. Protams, šādus lopkautuju atkritumus arī var uh, savākt un tos, piemēram, izmantot dzīvnieku barošanā. Es domāju, kaut ko vajadzētu mainīt, domājot arī par lauksaimniecības atkritumiem. Protams, ir arī cilvēki, kas uh, ēd labprāt tādu saziedējušu maizi un nevēlas ēst pavisam svaigu maizi. Mums vajadzētu par to visu noteikti padomāt. Paldies, turpin priekšsēdētājs un tagad Reimonds kundze. Karona für den äh, interessanten. Vēlējos pateikties Karonas kungam par interesanto informāciju. Es domāju, mums noteikti vajadzētu iesaistīties tādās padziļinātās diskusijās, it sevišķi ņemot vērā to, ka ir ļoti daudz likumdošanas aktu, Ehm, ņemot vērā tieši šo kontekstu, mums nevajadzētu radīt vēl pārliecīgu birokrātiju, tieši otrādi varbūt vajadzētu jau esot šo likumdošanu vairāk apkopot, teiksim, zem viena jumta. Un eh, pēc subsidaritātes principa uh, ievērošanas mums arī nevajadzētu pārāk tālu iejaukties tieši dalību valstu kompetencē. Un vēl būtu vēl ļoti veiksmīgi, ja mums izdotos izstrādāt konkrētas kritērijas attiecībā uz bioatkritumiem un kompostu, kā tie ir jāapstrādā, lai varētu izveidot tādu ietvaru, kas ir saskaņā ar iekšējā tirgus vadlīnijām. Piemēram, kompostu varētu izmantot pēc tam lauksaimniecībā kā mēslojumu, nekādā veidā neaizskarot šeit, teiksim, dalību valstu kompetences. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Un tagad uh, eh, Maginis skundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos atvainoties par savu novēloto ierašanos. Es ierados tad, kad uh, Koronas kungs teica savus ievadvārdus. Mēs uh, lūgumrakstu komitejā nesen runājām par uh, ausu krotāliem aitām, bet ja mēs runājam par bioatkritumiem, ja tos izmantos, piemēram, kā Eh, ja tos izmantos barošanā, ir jābūt ļoti spēcīgai kvalitātes kontrolei. Dažreiz mums šķiet, jā, jā, viss ir ļoti labi, bet pēc tam eh, daži noteikumi rada problēmas. Tālāk, runājot par to, ko teica Tarabēlas kungs, mēs ļoti daudz atkritumos izmetam pārtiks produktu, bet eh, ir iespējams. Uh, pārstrādāt pārtiks produktus, bet īrijā mēs pagājušajā gadā piedzīvojām lielo dioksīnu krīzi, ņemot vērā to, ka pārtiks produkti tika pārstrādāt un pēc tam izmantot atkal barības ķēdē. Ir jābūt patiešām ļoti striktiem kvalitātes rādītājiem. Mēs bieži vien daudz problēmas nevaram paredzēt iepriekš eh, ka tās radīsies, tādēļ ir jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem. Protams, lauksaimniekiem eh, būtu lielāks gandarījums, ja mēs būtu saskaņotāk izdodot noteikumus attiecībā uz bioatkritumu apsaimniekošanu. Un eh, pilsoņiem ir jāsaprot, ja viņi vēlas, lai pārstrāde un uh, kompostēšana kļūtu par mūsu ikdienu, tam varētu būt arī tādi nepatīkami blakus efekti. Par to noteikti ir jāiesaistās diskusijās un jāpadomā par to, kāda no visiem šiem jaunajiem notikumiem, no, noteikumiem no jaunās sistēmas būs ieguvumi. Es atbalstītu domu, uh, ka mums nevajag atkal visiem uzkraut uz pleciem milzu likumdošanas gūzmu, ir eh, jāpadomā par mazāk noteikumiem, bet efektīvākiem noteikumiem, un tam jānorisinās dalību valstu līmenī. Paldies! Paldies, tagad Mārtiņš Hauslings lūdzu. Paldies! īstenībā ir uh, pareizi atzīmēt, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi standārti attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu. Nepietiek jau tikai ar atkritumu šķirošanu un, piemēram, ja vispārējais, ko mēs nevaram ielikt nevienā atkritumu spainī, pēc tam nonāk krāsnī un tiek sadedzināts, tad varbūt visā šķirošanai vispār nav nekāds jēgas, ja mēs runājam par bioatkritumiem. Uh, mēs varētu tos pārstrādāt, piemēram, ražojot biogāzi un e, tādā veidā mēs varētu izmani, izvairīties no ļoti liela daudzuma metāna izmešu. Mums ir jāšķiro atkritumi, bet bieži vien e, cilvēki to nedara pietiekami apzinīgi un visi labie centieni vienkārši pazūd kaut kur, tie tiek izkaisīti vējā. Uh, Ļoti daudz izmešu ir saistīti tieši ar lauksaimniecības aktivitātēm. Bieži vien atkritumi vienkārši ātri nonāk krāsnī, tiek eh, sadedzināti un pēc tam eh, nonāk atmosfērā kā izmeši. Un tas dabai, protams, nenāk par labu. Paldies! Pal Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad Glatfelder kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka mums šis jautājums ir jārisina pēc iespējas ātrāk, it sevišķi ņemot vērā to, ka mēs varam jau paredzēt nākamo desmit gadu laikā mums pietrūks gan enerģijas, gan arī pārtiks. Šī iespēja noteikti ir um, jāapsver. Tādēļ vajadzētu pamatīgāk iepazīties ar jau spēkā esošajiem Eiropas Savienības noteikumiem, uh, kas neļauj bioatkritumus izmantot eh, tādā labākā un visiem noderīgākā veidā. Esmu ticies ar vairākiem lauksaimniekiem, kas man ir sūdzējušies par to, cik ierobežojoši ir šie Eiropas Savienības noteikumi. Viņi, piemēram, nevar savus ganāmpulks barot ar pārtiks atliekām. Mums patiešām vajadzētu parūpēties, lai mēs pieņemam pašus efektīvākos risinājumus un atkritumus izmantot pēc iespējas efektīvāk. Uh, Ja mēs nevaram, piemēram, izmantot pārtiks atkritumus, lai uh, varētu barot ganāmpulku, tad beigās mēs uh, šo pārtiku vai nu pārvērtīsim kompostā vai vienkārši sadedzināsim. Nu, es nezinu, vai tā ir labākā izeja. Patiešām vajadzētu uzmanīgi izpētīt jau spēkā esošos Eiropas Savienības noteikums, kas rada šāda veida problēmas. Uh, Un eh, līdz ar to ir ārkārtīgi daudz eh, tādas eh, noteikumu gūzmas, kas nekādu labumu nevienam nevies. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Oležņičaka kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos sirsnīgi pateikties referentam Koronas kungam, kas uh, mūs iepazīstināja ar pietiekam lielu informācijas apjomu. Protams, joprojām Eiropas Savienībā ir daudz problēmu, ņemot vērā atkritumu apsaimniekošanu, un referents pievērs mūsu uzmanību visiem šiem problēmu jautājumiem. Protams, es neatkārtošu tos argumentus, kas jau izskanēja, bet vēlējos jūsu uzmanību pievērst izglītības un informācijas jautājumiem. Mums ir jāinformē ne tikai tie, kas ražo, rada šos atkritumus. Ir panākts konkrēts uzlabojums. Es ceru, ka visās dalību valstīs, bet ja mēs runājam par bioatkritumu apsaimniekošanu, Tas, protams, ļoti lielā mērā skar arī lauksaimniecības nozari. Tādēļ vajadzētu padomāt par to, kā lauksaimniekus labāk izglītot, kā viņus informēt, proti, kā labāk uh, apsaimniekot bioatkritumus, kā tos pārstrādāt, ko ar tiem darīt. Daudzās dalību valstīs ir patiešām ļoti nozīmīgs problēmas tieši šajā kontekstā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, šķiet, ka runātāji ir izteikušies. Es eh, pats no savas puses varētu īsi komentēt eh, to, ko dzirdēju. Protams, es varu piekrist, eh, nevajadzētu radīt pārliecīgu birokrātiju šajā jomā. Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim lūdzu. Pārstāvēji. Paldies! Es eh, vēlējos pateikties par man doto vārdu un vēlējos pateikties arī referentam Koronas kungam, jo viņš ļoti labi ilustrēja un tādā lakoniskā veidā ilustrēja šo zaļo grāmatu un uh, visu darīja ļoti precīzi. Zaļā grāmata tika izdota 2008. gada decembrī un mēs jau no vairākām ieinteresētajām pusēm um, ieguvām ļoti daudz nozīmīgu komentāru. Un ieinteresētās puses uh, pauda ļoti līdzīga rakstura bāžas piemēram, runājot par to, kā palielināsies eh, prevencija, viņa nevarēs izmantot pārtiks atkritumus tālākā barības ķēdē un uh, radīsies daudz citu atkritumu, ko nevarēs uh, pārstrādāt un pietiekam labi apsaimniekot. Un, protams, ir nepieciešams arī jaunas tehnoloģijas, kā labāk apsaimniekot bioatkritumus, un tāpat ir jāizstrādā jauns standartu kopums. Vēlējos komitejai tagad pastāstīt par to, kuri punkti tiks aplūkot ietekmes izvērtējumā, ko drīz veiksim. Tā tad ir labāk jāizmanto bioatkritumi, it sevišķi, lai uh, izvairītos no šo atkritumu vienkārši izmešanas ārā vai no to sadedzināšanas, jo tas, protams, radēs kaitējumu videi un vajadzētu rūpīgāk izpētīt esošos standārdus, kādi standārdi attiecas uz konkrētu komposta veidu, uz konkrētu atkritumu veidu, lai varētu nodrošināt pēc iespējas stingrāku kontroli. Es atzīmēju, ka komitejai ir uh, vēlme izpētīt esošās likumdošanas efektivitāti. Un tāpat ir jāpadomā par izglītības un informācijas pasākumiem, kā labāk informēt lauksaimniekus par bioatkritumu apsaimniekošanu un tās iespējām. Tālāk atbildot Stolčēna kungam, mēs jau strādājām pie pēdējās ietekmes izvērtējuma fāzes. Es domāju, tas mums sniegs atbildes uz daudziem jautājumiem, uz kuru pusi mums doties, kurās jomās ir pēc iespējas steidzamāk nepieciešams uzlabojums un tā tālāk. Mēs aplūkojam gan likumdošanas instrumentus, gan tādus uh, netik saistošu raksturu instrumentus padome pieņēma secinājumus par zaļo grāmatu. Secinājumi tika pieņemti jūnija mēnesī. Varbūt, eh, ka jūs varētu iepazīties ar šiem secinājumiem, tā varētu būt visai saistoša lasām viela. Pēc tam arī, kad būs eh, noslēdzies ietekmes izvērtējums. Un eh, vēl būs arī konsultācija procesa par zaļās grāmatas galvenajām atziņām un par plānoto darbu nākotnē. Liels paldies, turpin priekšsēdētājs, paldies komisijas pārstāvēji un tagad došu vārdu referentam, lai viņš varētu nāk klājā ar secinājumiem un varbūt apkopot dzirdēto no kolēģiem. Paldies! Es domāju, ka šīs diskusijas pietiekami skaidri ilustrēja, ka šis ir jautājums, kas ir nozīmīgs mūsu komitejas deputātiem Un tāpat kā komisijas pārstāve, es uzskatu, ka mūsu komiteja var patiešām sniegt lielu ieguldījumu šajā darbā. Es vēlējos pateikties kolēģiem par paustajiem ieteikumiem, un es noteikti ņemšu tos vērā. Paldies! Bene, molto bene. Se non ci sono altre richieste di intervento... Ven... Jā, vairāk neviens nevēlas uzstāties tā kā referents ir pabeidzis uzstāšanos, tad pāriesim pie nākošā punkta dienas kārtībā. Tas ir jautājums, kas ir tikpat svarīgs - informācija patērētājiem par pārtikas produktiem. Vides eh, komiteja ir vadošā komiteja šīm likumdošanas aktam, tātad pāns 100. 105. pants pēc noteikumiem tā tad ir sagatavots jauns eh, projekts, un mūsu komiteja vēlreiz izteiks savu vērtējumu par šo jautājumu. Tātad Marks Tarabela, mūsu referents, eh, strādāja pie šī jautājuma, un viņš eh, ir arī sagatavojis jauns priekšlikums par pārtikas izcelsmes norādīšanu. Nu, tas ir ļoti svarīgs e, jautājums. Tātad vārds Markam Trabelam pašlaik un termiņš grozījumiem ir 8. decembris. Es gribētu jums atgādināt. Termiņš grozījumiem 8. decembris. Un 27. janvārī nākošā gadā tiks e, pieņemts e, šis vērtējums e, vārds Markam Tarabēlam. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs teicāt, es varēju strādāt pie izmantojot esošu ziņojumu un arī kolēģi vērtējums bet tā kā ir eh, sācies darbs pie šī jaunā dokumenta, tad es gribētu pateikties arī kolēģiem, kas sagatavoja grozījumus un arī iepriekšējiem referentam. Es augstu vērtēju komisijas sākotnējo priešlikumu, bija divi punkti, kam es nepiekrītu, par tiem es runāšu vēlāk. Tātad arī ir ņemta vērā grozījuma no EPP, ALDE, sociālistiem un citiem. Pirmkārt, attiecībā uz obligāto informēšanu. Pēdējās pagājušā nedēļā Strasbūrā tikos ar uh, koreferentiem, lai noskaidrotu dažus jautājumus attiecībā uz informāciju, kam ir jābūt norādītāji par pārtikas produktiem. Es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs varētu norādīt uh, šo izcelsmes vietu. Tātad, bet mani interesē, vai, piemēram, augļi kur tie tika audzēti un vai kur tika audzēts eh, dzīvnieks. Tā tad es gribētu izšķirt vietu, kur produkts ir audzēts, no vietas, kur produkts tika apstrādāts pēdējo reizi. Un visa ražošanas visā ražošanas ķēdē līdz pat patērētājiem ir trīs galvenie dalībnieki. Ir ražotājs, ir apstrādātājs un tad ir izplatītājs vai pārdevējs. Un ja var informēt eh, patērētājs par eh, situāciju, un arī jāatcerās, ka arī lauksaimniecība var eh, dot uh, savu ieguldījumu vidas piesārņošanā, tad uh, arī vajadzētu informēt patērētājus uh, par to, no kurienes nāk produkti, ko viņi lieto, vai viņi, piemēram, ēd ābolu, kas ir audzēts tūmā viņu dzīves vietai, vai arī tādu, kas ir vests no uh, cita kontinenta. Mēs negribam pārāk sarežģīt šo jautājumu un nevajadzētu tur būt pārāk daudz birokrātijas, bet tā tad runa ir par iz, izcelsmes vietu galvenajai produkta sastāvdaļai. Tad uh, noskaidrot arī, kas ir bijis ražotājs. Varbūt to var noskaidrot vismaz dažos gadījumos. Un uh, īsākās patēriņa ķēdēs tas varētu būt interesanti. Tad arī par produkta saturu. Bet es nepiekrītu attiecībā uz burtu lielumu komisijai. Uh, 3 mm tas būtu maz, jo daudziem produktiem. Tātad mēs negribam palielināt iesaiņojumu apjomu. Es domāju, viens milimetrs tas būtu labs kompromiss iesā, iesaiņojumiem vai arī divi milimetri. Ir Tātad gadījies nopirkt, piemēram, košļājumu gumiju, kas bija purpura krāsā ar melnu uzrakstu. Šis uzraksts nebija e, redzams. Ir uzrakstiem ir jāatšķiras, e, ir jābūt pietiekoši lielam kontrastam starp burtiem un e, fonu, uz kur tie ir rakstīti. Uh, ja ir, piemēram, kafija vakuma iesaņojumā, tad nevienmēr šis iesaņojums ir līdzens, tā tad ir jābūt skaidri izlasāmam uh, uzrakstam. Par obligāto informāciju, jā, var būt informācijas kampaņas Eiropas līmenī arī tas ir jāņem vērā, lai gan ne visiem ir pieeja internetam, bet varētu būt informācija pārtikas veikalos, kur būtu norādīts tas, kas nav minēts uz iesaiņojuma. Tad es gribētu pie šīs deklarācijas papildināt arī ar sintētiskajām pārtikas vielām. Šeit ir, šis jau ir tehniskas detaļas, bet es esmu tām pietiekuši daudz iepazinies. Es domāju, varētu norādīt arī šīs tehniskās detaļas. Un tad vajadzētu izšķirt arī starp tātad uh, dabisko cukuru un pievienoto cukuru. Es domāju, tas būtu svarīgi jo šie pievienotais cukurs parasti pārveidojas taukos, bet dabiskais nepārveidojas. Tad kā izteikt 100 gramu vai 100 mililitru ir jābūt svarām uz iesaņojumu, jābūt norādītam svarām. Tātad, ja ir rakstīts grams, tad ir pēc tā varētu noteikt, cik ir kalorija iesaiņojumā. Gramskā mērvienība ir viegli saprotams, un to var arī viegli aprēķināt, ja ir jānorāda mm, produkta svārs. Un, ja pārtikas produkts ir iesaiņots vienādos, mm, vienādās pāciņās, tad varbūt varētu kaut kā vienkāršot šo procesu. Var norādīt, piemēram, vienas eh, pārkas svaru un eh, kaut kāds eh, šī, tad šis viena paka var tikt sadalīta vairākās vienībās, bet ja šīs it kā nosacītās vienības ir vienā pakā, tad ir grūti mm, iedomāties šīs vienības. Uh, Piemēram, cepumi ir vairāki vienādu izmēru cepumi vienā paciņā. Un šeit varētu norādīt uh, kopējo paciņu svaru. Bet varētu būt viens izņēmums šim likumam, ja uh, šis uh, ja vairāk, piemēram, košajā mazgumijas, eh, vairākas plāksnītes ir iesaņots vienā pāciņā, vai arī dažādi cēpumi, kas ir ļoti viegli. Piemēram, katrs sver tikai 15 gramus, eh, un ja pāciņai 3, tad var norādīt šī katra cēpums svāru. Un šeit arī nevar runāt par kaut kā daudzumu 100 gramiem, jo šajā paciņā nav 100 gramu. Tātad es domāju, ka pašlaik šis jautājums tiek apspriests vīdes komitejā un arī citur. Un eh, neviens no šiem diviem ziņojumiem nav bijis minēts pašlaik. Tātad es domāju, mums būtu varbūt vērts eh, atcerēties, ka tie ir. Tātad eh, arī par pārtikas patēriņu dienā vai par vidējo patērētāju, protams, nav šāda vidējā patērētāja, piemēram, sievietēm vai bērniem vai vecākiem cilvēkiem, katram ir uh, savas vajadzības, bet eh, varētu norādīt kaut kādu ieteicamo vidējo patēriņu par alkoholiskajiem dzērieniem. Es domāju, tā tad jautājums par to, cik ir jābūt eh, šiem grādiem, to mēs varbūt eh, atstāsim šo jautājumu, bet, piemēram, tā saucamie alkopops dzērieni būtu jāprecizē sīkāk. Tos ražotāji tos pasniedz kā limonādi, bet tie satur daudz alkohola, piemēram, tur ir pievienots degvīns vai rums vai citi dzērieni. Tātad tā, tā saucamie viegli alkoholiskie kokteļi tos pārdod tā, it kā tie būtu bezalkoholiski. Uh, Nu, tas nav īsti noziegums pret jauniešiem, bet tas nav pareizi, jo mēs zinām, ka ir tāda problēma kā jauniešu alkoholisms. Un tā kā reklāma devēja mēģina eh, šo produktu pasniegt kā bezalkoholisku, eh, tomēr tas drīzāk ir limonādes un alkohola sajaukums. Tad, tad eh, arī par ālu un vīnu ir atsevišķa regula. To jūs varat izlemt, ko ar tiem darīt par neiesaiņotu pārtiku. Piemēram, ja jūs pērkat no gaļas veikalā gaļas gabalu, tad nu, neviens jums nepateiks, cik īsti ir kalorijas šajā gaļas gabalā. Tātad par šo neiesaņoto pārtiku, tiem pašiem noteikumiem vajadzētu attiekties arī uz restorāniem. Es nedomāju, ka uz tiem varētu attiecināt šo regulu. Un tad noslēdzot, es esmu ļoti pret tā saucamo luksaforu sistēmu vienkāršošanā. Es būšu pret to. Uh, Es zinu, ka informācija jābūt ir vienkāršai un tāds nedrīkst būt pārāk daudz, bet mēs nevaram dot maldinošu informāciju, jo, piemēram, šis klasifikācijas sistēma it kā dažādās grupās, tas var radīt maldinošu iespaidu. Un Tā tad eh, varbūt eh, arī nav vajadzīgs ražot šīs te, šos te vieglos produktus, jo jūs varat ēst arī parasto gaļu, tikai jāpiedomā pie tā, cik daudz eh, un nav obligāti jālieto tieši ar pazemināto tauku saturu. Tagad es gribētu atbildēt uz jautājumiem, ja jums ir kādi jautājumi. Bet tā tad es negribēju izvairīties šeit no diskusijas, es gribēju būt atklāts, bet es negribētu, lai šeit būtu ļoti daudz grozījumu. Es nedomāju, ka tas būtu liederīgi. Paldies. Molto bene, grazie Mark. L'argomento certo è molto importante. Per... Paldies, Mark. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un es domāju, ka būs daudz grozījumu. Tad, bet runāsim īstenībā. Nu. Dziękuję panie przewodniczący. <clears throat> Bardzo krótko chciałem pogratulować panu Tarabella świetnego sprawozdania. Tad, tad es gribētu pateikties Tarabels kungam par lielisko ziņojumu un iniciatīvu attiecībā uz šīs uh, šo iesaņojumu noteikumu paplašināšanu, es atbalstu priekšlikumu, ka informācija par izcelsmes valsti ir svarīga gan ražotājiem, īpaši tiem uh, labajiem ražotājiem, gan arī patērētājiem. Man ir jautājums, varbūt es rūpīgi neizlasīju šo jautājumu, bet par šo ģenētiski modificēto organismu apzīmēm, vai ir pastāv jau noteikumi šajā jautājumā, un otrs ir dzīvnieku izcelsmes produktu etiķetes, tātad par kaušanas metodi. Es biju referents ziņojumam par dzīvnieku aizsardzību vai labas kaušanas prakses noteikumiem mēs apspriedām dažādas metodes, kā tiek nokauti dzīvnieki, piemēram, reliģiski iemesli dēļ ir īpašas metodas, un vai arī šī kaušanas metode tiks ņemt vērā. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs - Polsens kundze. Paldies! Es gribētu izmantot iespēju, lai pateikties referentam, jo es domāju, ka lielākā daļa to vēlmu, ko jūs iekļāvuši tekstā un um, idejas ir tiešām labas. Es piekrītu tam, ko jūs teicāt par tā devēto luksuforu sistēmu. Tas tiešām ir tāds idiotisks izgudrojums. Uh, Viss šis jautājums par 100 gramiem un 100 mililitriem arī ir nozīmīgs. Es domāju, ka tā ir ļoti vienkārša sistēma, un es nedomāju, ka mūsu pilsoņi ir tik stulbi rēķinot, ka, ka, būt, ka viņi nebūtu spējīgi sareizināt vai izdalīt, ja te ir vienība, kur ir mērām 100 gramos vai mililitros. Es domāju, ka ja ir tāds spēcīgs vīrs, kurš svēr 100 kg, tad viņam ir nepieciešams 108 uh, kalorijas, lai viņš dienas laikā varētu saglabāt gan savu enerģiju, gan uh, gan uh, svaru. Ja būs 70 kg vīrietis, tad viņam vajadzīgs 100, 1160 kilokalorijas, lai uzturētu sev pie veselības. Un ja mēs uh, runājam par deputātiem, tad nav nepieciešams, ja, ja mums ir deputāts, tad nav nepieciešams viņam tik daudz kaloriju, lai viņš varētu strādāt. Bet, ja jūs strādājat finis, fizisku darbu, tad ir vajadzīgs vairāk kaloriju, lai varētu nostrādāt šo dienu un izdzīvot, jā. Tā kā es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi lai mēs ļoti stingri pieturētos pie tādas ļoti vienkāršas uh, vienkārši veidi, kā aprēķināt pārtiks eh, kaloriju sastāvu. Paldies! Paldies, Pulsens kundzei! Rēmans kundze, lūdzu! Dargie kolēģi! Vispirms es gribētu pateikties Tarabēlas kungam par ļoti labo ziņojumu. Uh, gribētu norādīt arī uz to, ka mūsu uzdevums ir rūpēties par to, lai patērētājs saņem pietiekam daudz informācijas, lai viņš varētu apzināt iegādāties pārtiks produkts. Bet tajā pat laikā mēs nedrīkstam uh, radīt lieku, lieku uh, nastu ražotājiem un izplatītājiem, un tāpēc es domāju, ka daži grozījumi priekšlikumi tiešām ir labi, citi mazāk labi, jo viņi šo birokrātisko slogu palielina. Uh, Es uzskatu, ka labs ir tas, kas ir te teikts par 100, mili, mili, 100 gramiem 100 mililitriem un arī par standarta pro, porciju lielumu. To vajadzētu uzskatīt kā tādu brīvprātīgu prasību. Un ļoti labi ir arī, ka alkoholiskie dzērieni būtu jāizslēdz no šī aptvēruma. Es uzskatu, ka informācija par alergēniem nefasētos pārtiks produktos arī būtu jānorāda, jo tas ir ļoti būtiski. Tāpat es esmu pret šo luksaforu, mēs esam gandrīz viensprāts, kā esmu dzirdējis arī no citiem, un es esmu pret nacionālajiem uh, izņēmumiem attiecībā uz uh, norādēm, jo tas varētu nelabelīgi ietekmēt iekšējo tirgu. Tāpat vajadzētu tiešām veicināt patērētāja izglītošanas programmas, lai patērētāji varētu efektīvi arī izmantot šo sniegto informāciju. Es uzskatu, ka Tarabels kungs ir ļoti labi izstrādājis šo te priekšlikumu, tīpaši viduspunktā nostādījis lauksaimniecības jautājumus, bet ir vairāk tādi punkti, kas varētu kaitēt lauksaimniecībai to vidū. Uh, es gribētu minēt šo te izcelsmes jautājumu. Man ir tāda problēma šeit, ka es uzskatu, ka šāda norāda varētu radīt pretējs rezultātus ražotājiem, jo te ir tiek atņēmts ļoti labs mārketinga instruments, bet ja šī izcelsme ir, izcelsmes norāda ir brīvprātīga, tad uh, var panākt labāku cenu tirgu un līdz ar to varētu vairāk panākt ar šiem produktiem un, manuprāt, vai te ir saskatām problēma. Es gribētu, lai tas, lai šī te izcelsmes norāde būtu brīvprātīga. Vēl, ja ir obligāti šī te noru, norāde, tad dažkārt radīsies jautājumi ar tieši izpildīšanu, jo dažkārt ir tā, ka uh, ir eh, produktu sastāvā tādas valsts, tādas izēvielas, eh, nu, kur izcelsme visu laiku mainās. Dažreiz piegāda ir no vienas valsts, citreiz atkal no citas, un pēc tam vajadzētu uz iepakojuma mainīt šo informāciju. Un tas būtu ārkārtīgi milzīgs sloks pārstrādātājiem. Tad vēl es saskatu problēmu saistībā ar eh, kopienas simbolu pārtiks produktiem. Uh, Te es redzu, ka arī iestājas šis luksuforu princips. Es domāju, ka tas nenākt par labu patērētājiem, jo patērētājs pats ir spējīgs pateikt, eh, pie kā viņš vēlas novest savu ķermeni, kas, ko viņš uzskata par labu un ko par sliktu. Kas attiec uz definīciju, vai pārtiks produkts ir veselīgs vai nē, šeit eh, komisija eh, būtu iesaistā. Mēs visi zinām, kādā virzienā iet pētījumi, un mēs zinām, ka te ir dažādas atšķirīgi tie vērtējumi. Un tāpēc būtu ļoti liels problēmas, ja mēs ieviestu arī attiecībā uz šo te marķējumu izmēru noteikumus, bet tāpat laikā es uzskatu, ka ļoti svarīgi, lai šīs norādes būtu salasāmas un eh, lai tiktu padomāts arī par to, kāds ir fons eh, burtiem. Uh, uh, attiecībā uz šiem diviem milimetriem jau arī varētu rasties problēmas, ka pietrūkst vietas uz iepakojuma. Par alkoholiskajiem dzērieniem es iestājos par jauniešu aizsardzību no alkoholiskajiem dzērieniem, bet es domāju, ka pārtiks produktu marķējums ir nepareizā vieta, jo jauniešus aizsargāt no alkohola mēs varam ar daudz, ar labākām metodēm, piemēram, izglītojošām kampaņām un agrīnos gados, un tādējādi mēs varam skaidri paziņot, kas un kā. Vismaz es no savas pieredzes ar jauniešiem, es tiešām esmu pieredzējusi, ka, ja ir uzrakstīts ka tur šie produkti satur to, to un to, un mēs varam panākt pretēju rezultātu, jo jaunieši dažkārt vēlas palielīties, ka viņi tieši spēj izdarīt to, kas ir nu, neatļauts. Bet, protams, šis jā, vecums jau ir aiz muguras, bet eh, te es saskatu problēmas, ja tas tiek tā atklāti izklāstīts. Paldies! Paldies! Alberts Dāslūdzu. Entschuldigung. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties kolēģim Tarabelskungam par šo prezentāciju un par ļoti saprātīgajām domām, ko viņš mums dalījās. Mēs no komitejas arī viesojāmies viņu valstī un uh, mums ļoti labi garšoja tur izstrādātie produkti. Es apsveicu to, ka viņš sacīja, ka viņš iestājas pret tā dēvēto luksuforu sistēmu. Mums vajadzētu optiski to iedomāties. Iedomāsimies tādu lielu krustojumu un tur blakus cits citam stāv seši luksuforu un dažādi pārslēdzes. Nu, tur tiešām ir liels sajukums, kā te tagad rīkoties. Un tas pats attiektos arī uz uh, pārtiks produktu marķēšanu. Es esmu pār informāciju par saprātīgu informāciju, bet Tāpat laikā Elmārs Broks, kurš nepiedar pie tiem kolēģiem, kas būtu tādi, nu, vāji, bet es domāju, ka viņš arī uzskatīja to, ka, ka ir ļoti labi jāmarķē produkti. Vēl es gribētu izteikt vienu komentāru. Dažkārt mēs esam pārāk nopietni. Uh, Mana mamma, kurai ir 86 gadu, viņa lūdza, lai es apmeklēju kādu tā, tanti pie Minhenes un lai es aizvedu viņai dāvanu. Nē, šai, šai tantei ir 94 gadi. Nu, braucu pie viņas, piezvanīju pie durvīm, iznāk sieviete. Es domāju, nē, tā jau nav tā, tā, tā ir apmēram 70 gadi. Bet man jāapmeklē tanti, kurai ir 94 gadi. Un eh, pirms iepriekšējā vakarā Bavārijas televīzijā skatījos kādu raidījumu, un tur tik teikts, ka ir ārkārtīgi slikti, ja cilvēks ēda pārāk treknu pārtiku, tā ir gandrīz vai pašnāvība. Nu, kaut kā tā ziņoja televīzijā. Tanti man ielūdza uz dzimšanas dienu, pasniedz tādu cauraugušu gaļiņu un nogriež tos augsts nost. Un es domāju, nu jā, viņi droši vien noskatījās to pārēt televīzijā, bet izrādās viņi nogriez nevis taukus, bet gan, bet gan to tieši cauraugušo lieso gaļu. Ich habe mir, dann, ich hab mir dann gedacht, jetzt. Tad es domāju, nu jā, tagad vajadzētu šeit, vajadzētu šeit noskatīties tiem žurnālistiem, droši vien dabūt infarktu redzot. E va bene, ottimo Albert. Eranes Garcia. Jauk, Albert, paldies. Garcijas kundz lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mums vajadzētu apsveikt Daskungu par, par šo tēmu jautro stāstu, kas attiecas uz uh, ietekmes novērtējumu marķēšanas jautājumā. Tas vēl nav izdarīts, bet es domāju, ka tāds būtu ļoti svarīgs, jo dažkārt mēs neesam pārliecināti, vai patērētājs saprot un lasa marķējums. Bet eh, Tarabels kungs izteica kādu konkrētu komentāru, tā ka viņš runāja par šiem galvenajiem produktiem. Es domāju, ka viņš pārspīlēja. Ja jūs, piemēram, uh, salīdzināt riekstu un cepumu ražotājus, un ja es teiktu ražotājiem norādīt visu produktu sastāvdaļu izcelsmi, tas tiešām ir ārkārtīgi sarežģīti, jo, ja ir jādeklarē lāzdu riekstu, mandeļu, izcelsme, tad nepārtraukti ir šie marķējumi jāmaina. Un līdz ar to es domāju, ka kopienas līmenī pietiek ar pašreizējām prasībām, tas ir daudz reālāk. Un tas, ja mēs norādām tikai, ka Eiropas Savienība ir šī te izcelsme, bet es domāju, ka ja mēs iet pārāk, norādīt pārāk daudz detalizētas informācijas, tas nozīmē to, ka ražotājiem vienmēr būtu jāpērk izaivielas vienā un tajā pašā tirgu, un tas nav loģiski. Ja mēs skatāmies uz šiem viegliem alkoholiskajiem dzērieniem, kolēģiem, tā, kolēģiem taisnība, ja jaunieši dodas uz lielveikalu un redz ļoti, ka tur ir daudz dažādi sastāvdaļu uzrādīt liela informācija, tad viņš domā, jā, man nepieciešams tik un tik, lai es varētu piedzerties. Bet, ja mēs parunājam par viskiju un citiem alkoholiskiem dzērieniem, kas satur daudz vairāk um, alkoholu, tad, nu, jāsaka, ka šie kokteļi ir tikai viens veids, un, neva, un nevajadzētu to šeit iekļaut. Direktīvā vispār nevajadzētu pieminēt šādus kokteļus. Kas attiecas uz kolēģi, kas teica, runāja par uh, ģenētiski modificētiem organismiem, mēs nevaram aicināt no, norādīt šeit uz šīm trešajām valstīm. Nu, mums nevajadzētu uzlikt pārlieku uz, uzlikt vēl papildus logus mūsu kopienas ražotājiem. Paldies, Garsies kundzei! Paldies priekšsēdētāji! Paldies kolēģiem Tarabēls kungam par ziņojumu. Es domāju, ka te parādās tāda vispārīga tendence šajā komitejā, ka mēs esam par marķējumu, pietiekam daudz informācijas ir jāsniedz, bet birokrātija ir jāsamazina un jāraugās, lai patērētāji Jāņem vērā arī tas, ka patērētājiem ir dažādas prasības attiecībā pēc informācijas. Ir tādi, kas vēlas visu ļoti konkrēti uzzināt, un ir tādi, kuriem vienkārši vajag, lai šis produkts garšotu. Es, piemēram, neņemu līdzi kalkulātoru un ne, nu, neskatos tās tabulas, ka, ko tad es varu pirkt un ko nē. Un pēc tam Es domāju, ka tik tā mēs neaiziesim. Un jo gal galā ēdienam ir arī jāgaršo un tam ir jāgūst prieku no ēšanas. Un mums ir jāraugās vienalga, ko mēs rakstam uz šīm marķējumiem un kā mēs to noformulējam un cik detalizēti mums ir arī jāizglīto savu jaunieši pārtiks jautājumos. Un vajadzētu pastiprināt šo te aspektu, lai cilvēki tiešām zinātu, kas ir veselīga pārtika un kas nē. Uh, Un, ja es vairāk daru, tad vairāk varu panākt. Tas ir daudz svarīgāk nekā noteikti dažādas marķējums. Un iepriekšējā runātāja jau teica, lai arī cik skaisti ir šī ideja par luksuforu, tas ir neprāts. Un, un es gribētu vēlreiz paplašināt to, ko jūs jau sacījāt. Mums ir skolā jau jāsāk izglītot patērētājs. Bet šo veselīgo pārtiku mēs nevaram regulēt ar norādēm. Tas var, varētu panākt to pretējo variantu. Mēs esam rakstījuši uz cigaretēm, mēs esam uzrakstījuši uz cigaretēm, ka tās ir kaitīgas, bet tas neko nav devis. Un tie, kas smēķē, tie arī turpina smēķēt. Līdz ar to izglītošanai ir jābūt ļoti nozīmīgam jautājumam. Paldies! Mārtiņš Hoislings, lūdzu. Jā, es gribētu pievienoties tiem daudziem apsveikumu vārdiem Tarabels kungam. Es uzskatu, ka dokuments ir ļoti labs. Es gribētu vēl dažas lietas no lauksaimniecības redzes punktu pievienot Raimers kungam. Man, diemžēl, ir jārunā pretī, lai gan man žēl negribētos to darīt. Es uzskatu, ka šis te izcelsmes reģions tomēr ir nozīmīga lieta, bet brīvprātīgs princips ir bieži vien tiek ievē, ievērots, bet ja mēs vēlamies ierobežot CO2 izmešus, tad mums vajadzētu šo jautājumu pacelt priekšplānā un uh, raudzīt, raudzīties, lai patērētājs to arī uzzinātu. Es zinu, ka ir daudz lobēš, lobēšanas mēģinājumu, kas to nevēlas. Izēvielas vienalga, kur tās tiek iepirktas un cik tālu tās tiek transportētas, tam ir jābūt lētām. Tas varētu būt mūsu mērķis, un tāpēc es iestājos par to, lai tas būtu mm, tik, mm, juridiski saistošs. Otrais punkts - iespēja marķēt nefasētas pārtiks produkts uz vietas. Es domāju, tas ir iespējams, ja par to tiek paziņots, ir arī piemēri, un, manuprāt, arī mēs nu pārāk neapgrūtinātu iesaistītās puses. Treškārt, mēs esam par to, lai mazos lauksaimniekus un mazos ražotājus mēs nenoslogot ar pārmērīgu birokrātijas slogu, arī tad, ja tie produkti tiek laisti tikai reģionālajā tirgū, lai nebūtu tā, ka katram mazajam ražotājam tagad būtu jābaidās. Uh, no jaunām prasībām. Un tad vēl viens komentārs. Ir marķējums attiecībā uz olām. Un uh, mēs esam ļoti liels panākums guvušus, guvuši saistībā ar to marķējumu, ka, nu, ir attiecībā, kas ir attiecībā uz olām, kas uh, ir dētas, nu, kas nav sprostos dētas. Un um, mēs. Mm, Es domāju, ka arī attiecībā uz šādām izēvielām būtu, jā, būtu jāvar norādīt, vai, teiksim, ir izmantots olas, kas ir dēts sprostos vai nē. Un te vairāk mēs varētu arī, zin, veicināt tieši attiecīgu kaut kādu dzīvnieku vai putnu labturības pasākumus. Paldies, Dantēna kungs! Paldies, priekšsādātāji! Es arī vēlējos pateikties referentam un eh, izteikšu dažas piezīmes. Es nezinu, cik daudz no klātesošajiem regulāri lasa visas norādes uz pārtiks produktiem, piemēram, dodoties uz lielveikalu. Nu, runājot vaļsirdīgi, pirms vairākām nedēļām, tāpat kā daudzi no jums, Les informations euh, ne sont pas euh, traductibles par le consommateur d'une manière évidente. Es tāpat euh, nelasu visas etiķetes, euh, visas norādes, kas parādās uz pārtiks produktiem. Es vienkārši dodos uz lielveikalu, skatos uz to, kas ir plauktos, bet nepievēršos galvenokārt etiķetēm. Uh, Ko tad mēs vēlamies panākt ar šo marķējumu, ar etiķetēm? Vai mēs vēlamies eh, panākt, lai tirgus kļūtu tāds morālāks, lai mēs uh, varētu piedāvāt patērētēm vairāk informācijas? Mums ir uh, jānošķir mērķi, mums nevajadzētu to sajaukt ar patērētāju izglītošanu un patērētāju veselību. 13 gadus es strādāju uzņēmumā eh, Francijas pilsētiņā, un tur tika runāts par pārtiks ražošanu un par to, kā rūpēties par patērētāju veselību, kādi ir efektīvākie pasākumi, ja jūs esat, piemēram, liels ražotājs. On leur a appris à cuisiner des repas Ir, piemēram, cilvēki, kas eh, ļoti vienkārši uh, ar vienkāršu recepšu palīdzību vāra ļoti veselīgus ēdienus, un tiem bērniem, kas šādās mājasaimniecībās ir uzauguši, viņiem ir daudz vieglāk mācīties skolā, viņiem ir labākas sekmes un tā tālāk. Ja jūs vēlaties kaut ko darīt patērētāju labā, jums ir jāizteno pedagoģiskas dabas pasākumi, piemēram, bērniem skolās ir jāpiedāvā dārzeņu un augļi, bet nevar te visus tagad sajaukt vienā katlā. Man patiešām bēdīgi šķiet eh, tas, kādi priekšlikumi parādās citos, eh, citās komitejās. Mums vajadzētu šo etiķeti padarīt vienkāršāk saprotamu, lai eh, cilvēki informāciju uzzinātu pateicoties uh, tradicionālajām uh, saziņas metodēm ir eh, uz eh, iepakojuma ļoti daudz informācijas. Tur ir šis svītru kods, tad tur ir informācija, un tur nav nemaz tik daudz vietas, kur eh, visu informāciju norādīt. Mums ir pašiem jābūt aktīvākiem, sabiedrībai ir jābūt aktīvākām, jāpadomā arī, kā, kādi noteikumi nāks par labu ražotājiem. Un īstenībā cilvēki paši mājās, lielveikalā, jebkurā brīdī var saņemt visu informāciju, ko viņi vien vēlas saņemt. Nevajadzētu te visu sajaukt kopā. Paldies Mišelam. Hofman kungs lūdzu. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos turpināt tieši tajā vietā, kur beidz runāt eh, iepriekšējais runātājs, jo es varu viņam pilnībā piekrist. Mēs bieži vien domājam, eh, ka cilvēki, kas dodas uz lielveikalu, ir pabeiguši studijas uztur zinātnē, bet, nu, diemžēl tā nav. Es jums radīšu vilšanos lielajam vairumam no cilvēkiem šādu zināšanu nav. Uh, Un, ja mēs runājam par etiķetēm, mazāk ir īstenībā vairāk, jo mazāk uzrakstu, jo labāk tas būs. Un jārunā par obligātām norādēm un tādām norādēm, kas ir izmantotas uz brīvprātības pamatu. Protams, ir norādes, kas uh, ir nepieciešams, un ja ražotāji domā, ka papildus informācija nāks par labu, lai šo produktu labāk pārdotu tirgū Un eh, šāda veida norādes tad katrā veidā, katrā ziņā ir jākontrolē. Ja mēs runājam par produktu izcēlesmi, ir jāuzdod jautājums, vai, piemēram, šeit ir kādi ģenētiski modificēti produkti izmantoti, vai kāda cita veida informācija. Es domāju, ka ļoti maz eh, patērētāju lokus vispār interesējas par šādām lietām. Uh, Mums eh, vajadzētu padomāt arī, ka viss šīs papildus norādes nozīmēs papildus birokrātiju, viss ir jākontrolē, nepieciešami jauni noteikumi, jo nevarēs jau ražotāji tā vienkārši uzrakstīt eh, to, kas viņiem kārojas uz etiķetes, un eh, tas viss būs tādā pašplūsmā. Nē, tam būs jābūt arī attiecīgai likumdošanai. Hoislinka kungs teica, ka varētu runāt arī par atkāpēm un izņēmumiem, ja visa etiķetēšana, marķēšana nebūs pietiekami labi kontrolēta, tad ražotājiem tas radīs papildus darbu, tādēļ jāpadomā par eh, pietiekami labu izņēmumu sistēmu. Eh, Raimērses kundze iepriekš arī visai dažunīgi izteicās. Ziņojumā ir arī paredzēts ieviest norādes eh, attiecībā uz ļoti veselīgiem produktiem. Man šķiet, šeit mēs mēģinām kaut ko iestumt iekšā pa sētas durvīm. Jau pirms simts gadiem tika teikts, ka inde kļūst indīga tikai atkarībā no tās dozes, no tās daudzuma. Un mēs nevaram par kādu pārtiks produktu vienkārši atsevišķi pateikt, eh, šis ir ļoti veselīgs produkts un tas ir neveselīgs produkts. Piemēram, viena glāze uh, dzērieni var būt veselīgi, un trīs glāzes jau nāks par sliktu, un, piemēram, kāds pārtiks produkts ir ļoti veselīgs, kāds ir varbūt veselīgs, un kāds ir ārkārtīgi neveselīgs. Nu, nē, tas nekādā la, eh, ziņā nevanāks par labu ne patērētājiem, ne, ne visiem pāriem, ne arī ražotājiem. Mums vajadzētu no šādas pieejas izvairīties. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Domāju, ka daudz no kolēģiem mums piekritīs Gines skundze. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ja mēs runājam par to, ko mēs vēlamies sasniegt, piemēram, tādu veselības uh, mācības politiku, marķējot pārtiks produktu, tas vienkārši neko, nepie kā nenovedīs, tas nenesīs nekādas augļus. Uh, mēs nevaram pilnībā politizēt veselības aprūpi un mēs nevaram visu izglītību padarīt politizētu, vienkārši iejaukties šajā kompetencē. Padomāsim par luksoforu pieeju. Visi uh, bija viens prāts, ka tas nedarbosies un ka vajadzētu atteikties no šādas pieejas, bet mēs runājām par. Industry has already responded to what's coming down the line. Uh, bet mēs savukārt vienojāmies par geogrāfiskajās izcelsmes norādēm. Uh, Garsijas kundze eh, teica par eh, izpēti, bet nav pietiekami daudz eh, informācijas par to, ko īsti patērētāji vēlas redzēt uz norādēm. Varbūt, ka mums vajadzētu veikt papildus pētījumus. Mēs varbūt esam vienkārši apstājušies šajā darbā vai vienkārši negaidām pareizās atbildes. Tālāk. Runājot par izcēlesmi mēs sastopamies ar grūtībām, jo dažreiz ražotāji saka, piemēram, īrijas, eh, kūpināts lasis vai e, kūpināts lasis no īrijas. Tātad eh, viens no šiem lašiem patiešām ir audzēts īrijā, un otrs savukārt nē, bet abi, patērētēm abos gadījumos liekas, ka a, šīs zivs nāk tieši no īrijas. Bet vajadzētu nošķirt šeit būtisks princips. Tarabēlis kungs, es vēlēs jūs uzteikt par jūsu ziņojumu. Es arī uzmanīgi sakoju jūsu darbam vidas komitejā, un tas patiešām ir vainagojas ar panākumiem. Un mums vajadzētu padomāt arī, ko mēs varētu pārņemt no komisijas priešlikuma, kas patiešām ir veiksmīgi. Paldies! Paldies, Magines skundzei, Ole Ņiģņaka kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, es vēlējos. Uh, arī uh, no savas puses uh, uzteikt mūsu referenta darbu. Uh, divi komentāri no manas puses. Pirmām kārtām ir ļoti būtiski norādīt, no kurienes nāk konkrētais pārtiks produkts. Arī ir jāpadomā par to, kā informēt patērētājus par uh, tām izēvielām, no kurām ir ražots pārtiks produkts būtu, piemēram, ļoti labi, ja Eiropas līmenī, piemēram, Polijā vai Itālijā, mēs varētu tā konkretizēt, no kuras valsts ir nākušas tās zemes, kas atrodas veikalu plauktos, vai tās, piemēram, nāk no citiem kontinentiem, vai nāk no kāda konkrēta Eiropas reģiona, vai no ārvalstīm. Uh, Un, piemēram, patērētājs pats varētu padomāt, vai eh, šī, šis ievārījums, kas atrodas plauktā, ir ražots no Ķīnas zemenēm, no Eiropas zemenēm vai no kādas vēl trešās valsts zemenēm. Un tas patiešām ir būtiski. Ja es, piemēram, restorānā pasūtu sev vakariņas vai kaut ko iegādājos veikalā, es labprāt vēlos zināt, kas atrodas manā priekšā uz šķīvi vai manā iepirkuma groziņā. Un eh, Es vēlos zināt, vai šis produkts ir ražots no tām izēvielām, kas nāk no Eiropas Savienības valstīm vai no kāda cita pasaules nostūra. Un eh, es vēlos zināt, kā tas ir ražots, piemēram, kā ir eh, audzēts lopiņš, kura gaļa tiek piedāvāta veikalā. Šos piemērus es minēju, lai norādītu uz to, ka informācija ir nepieciešama, lai, piemēram, patērētājs, kas ir apzinīgs un rūpējis par savu veselību, varētu saņemt visu nepieciešamo informāciju, un patērētājiem ir jāsniedz arī izvēles iespējas. Tika runāts arī par to, ka Eiropas Savienībā, diemžēl, pieaug to cilvēku skaits, kas eh, veikalā lūkojas tikai uz cenu. Viņiem vispār nav nekādas daļas par to, vai produkts ir veselīgs vai nē. Varbūt kāds cilvēks iegādājas eh, produktu, kur ir nedaudz par uh, daudz cukura vai nedaudz vairāk kaloriju nekā pieņemts. Cilvēki uztraucas par to, cik šis produkts izmaksās, nevis cik tajā ir kaloriju. Tā tad viņi nevēlas maksāt pārāk augstu cenu. tā informācija, ko mēs varam izlasīt uz pārtiks produktu etiķetēm tieši šobrīd, viss, par ko mēs diskutējam, man rodas priekšstats, ka mēs vēlamies patērētāju informēt ļoti plaši. Cilvēki, kam ir pietiekami daudz naudas, kas ir tāda apzinīga patērētāja, nu viņi varēs izdarīt labāko izvēlu, balstoties arī uz uh, tādiem veselības apsvērumiem. Uh, mums vajadzētu arī parūpēties, lai informācija uz etiķetes būtu pietiekami labi izlasām, lai tā būtu redzama, lai tā varbūt uzrunāt arī tos cilvēkus, kam nav tik labas finanšu iespējas. Patērētājs. Viņš redz veikalā divus gandrīz identiskus produktus, un tad vajadzētu parūpēties, lai viņš eh, skatītos ne tikai uz cenu, uh, Eh, vai šis produkts ir lētāks eh, par 10, 12% vai, vai pat vēl lētāks nekā otrs produkts. Mums varbūt eh, vajadzētu parūpēties par to, lai viņš izvēltos tādu produktu, kas varbūt ir tikai dažus centus dārgāks par ekvivalentu produktu no citas valsts, bet tieši šis dārgākais produkts nāks no Eiropas un nāks par labu viņu veselībai, un patērētājs izdarīs pašlabāko izglītotāko izvēlu. Paldies, turpin priekšsādātājs. Uh, Un tagad nākamais runātājs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Smīsas kundze nesen uh, cepa kūku kādam labklāj, labdarības pasākumam. Mēs zinām, ka viņa cep ļoti labas kūkas, bet kādas problēmas šeit radās? Uh, Tātad viņa eh, pievienos mīklai nedaudz miltu, tad viņai vajadzēs pēkšņi runāt par to, cik būstams ir glutēns, viņa pievienos mīklai dažas olas, un tad vajadzēs runāt par to, vai šīs olas nāk no brīvas lauksainiecības vai nē, vai tad viss tur ir skraidījuši brīvā dabā vai nē. Uh, un eh, tālāk viņa pievienos Mīklai dažas uh, riekstus, viņai vajadzēs pastāstīt, vai šie rieksti var radīt alerģiju vai nē, viņa pievienos dažas ogas, viņai vajadzēs stāstīt, kur tās ir audzētas, viņa pievienos nedaudz cukuru, un tad viņai vajadzēs runāt par diapēta riskiem, beigās nabagas mīsas kundzei vispār neizdosies kūku uzcept, viņai vajadzēs runāt tikai par visiem riskiem, ko katrs produkts radīs veselībai un tā tālāk. Es domāju, ka mēs nevēlamies uh, vienkārši cilvēks atturēt no labu produktu izstrādāšanas. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs! Es domāju, ka mums nevajadzētu šeit uh, pārspīlēt un mēģināt maldināt patērētājus, bet vajadzētu patērētājiem sniegt pēc iespējas izsmeļošāku un caurskatāmāku informāciju. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Uh, Paula Destori Koči no ģenerāla direkcijas. Esmu ļoti gandarīts viņai dot vārdu. Paldies, paldies, priekšsēdētāj kungs, saka komisijas pārstāve. Es vēlējos sirsnīgi pateikties arī visiem deputātiem, kas izteicās, un es patiešām centīšos atbildēt uz jūsu izteikumiem. Esam pateicīgi Tarbēlas kungam par viņas ziņojumu, un viņš eh, ļoti plaši atbalsta mūsu priekšlikumu, viņš atbalsta daudzus tajā iekļautos elementus. Tiek runāts par to, ka iepakojuma uh, virspusē ir jābūt etiķetei, tas patiešām ir pareizi, ir jābūt uzturvērtības norādēm. Un, uh, protams, mēs šo informāciju nevaram uzskatīt uh, par tādu izglītības aizvietotāju izglītība norisinās skolās, mājās, ģimenēs, bet mēs varam no savas puses izdarīt to, kas ir mūsu spēkos. Mēs varam piedāvāt patērētājiem informāciju, un viņš var pieņemt labāko izvēli, ņemot vērā arī tādas veselības apsvērums. Ja mēs runājam par alergēniem produktiem, kas var izraisīt alerģijas, jā, tas ir jautājums, kas ir saistīts ar veselības aprūpi. Ja pat eh, referentam nav pieņemami visi mūsu priekšlikumi. Viņš eh, varēja mums piekrist tajā ziņā, ka ir nepieciešams ar etiķetes padarīt redzamākas, lai uz tām attēlotā informācija būtu skaidrāk pieejama. Tātad burtiem varbūt vajadzētu būt lielākiem, vajadzētu būt labākiem krāsu kontrastiem. Padomu pievērš daudz uzmanības šim jautājumam, lai varētu kaldināt pēc iespējas veiksmīgāku kompromisu. Pievēršoties uh, alkoholiskajiem izstrādājumiem, Mēs esam konstatējuši, ka visi alkoholiskie dzērieni, izņemot eh, alu, vīnu un stipros alkoholiskos dzērienus, ir eh, pakļauti konkrētiem standartiem, un eh, uz šādiem alkoholiskiem dzērieniem ir jānorāda arī uzturvērtība. mēs runājam par noteiktām produktu kategorijām, un bieži vien ir līdzīgi izstrādājumi, kas nepakļaujas eh, vienādiem standartiem. Bet uz daudziem alkoholiskiem izstrādājumiem arī ir jānorāda uzturvērtību. Ir jānorāda arī izcelsme, geogrāfiskās izcelsmes indikācijas un priekšlikumā neesam mainījuši uh, iepriekšējo pieeju, proti geogrāfiskās izcelsmes norādes, uh, ražotāji var uz etiķetes norādīt, balstoties uz brīvprātības principu. Nē, ir jānorāda akurāts, precīzi informācija, bet daudzi, kole, daudzi eh, kolēģi apgalvo, ka šī ir tieši pareizā pieeja, viņi ir konsultējušies arī ar lauksaimniecībā strādājošiem un tiek domāts par to, E, kāda veida marķējums būtu visefektīvākais attiecībā uz atsevišķiem produktiem. Ja mēs runājam par produktu izmēru, par porcijām, vai tie, piemēram, būs 100 grāmi vai 100 mililitri, bet ir vairāki produkti Eiropas Savienībā, kas tiek ražoti, kur mēs šīs, ko šo porciju izmēru nevaram harmonizēt. Es sapratu deputātu paustās bažas. Es visus komentārus ļoti uzmanīgi atzīmēju. Protams, eh, ir arī vairākas eh, sistēmas schēmas, kas pastāv dalību valsts līmenī un ko dalību valsts izmanto balstoties tieši uz brīvprātības principu. Priekšlikumā ir teikts, ka ir jābūt eh, harmonizācijai attiecībā uz norādēm, lai mēs zinātu, kāda ir izejas situācija, kāds ir atbalsta punkts mums. Vajadzētu mēģināt uh, daudz ko harmonizēt, lai varētu izvairīties no apjukuma. Tagad vairāk specifiski jautājumi. Smītas kundze nav iekļauta šajā priekšlikumā. viņa uz viņu šis priekšlikums nekādā veidā neatiektos, jo, piemēram, labdarības pasākumi, vietēja līmeņa eh, pārdošana, produktu izplatīšana nekādā veidā šajā direktīvā nav iekļaut, līdz ar to Smits kundze varēs savus kūkus cept uz sirds patikšanu. Ja mēs runājam par mikro uzņēmumiem, šeit ir uh, eh, gari pārējais uh, laiki, piemēram, līdz pat pieciem gadiem. Un jāņem vērā, ka liela uzņēmuma ļoti spēcīgi atšķiras no maziem uzņēmumiem. Par ģenētiski modificēto produktu norādēm. Jebkurš no produktiem, kurā ir kaut neliela daļiņa ģēmo, eh, ir tādā veidā arī jāmarķē. Ja tiek eh, uz pārtiks produktu norādīts, kādā veidā ir eh, šis lopiņš ticis nokauts, mēs runājam arī par reliģisko kaušanu. Ir eh, jau regulējums šajā jomā gan uz parasto, parastām tradicionālām kaušanas metodēm, gan arī attiecībā uz reliģiskajām kaušanas metodēm. Es domāju, ka es atbildēju uz visiem deputātu izteikumiem un e, vēlējos vēlreiz pateikties par jūsu ieguldījumu. Un mēs ar nepacietību gaidām arī e, notikuma attīstību šajā jomā. Paldies komisijas pārstāvēji, turpina priekšsēdētājs. Paldies Testuri Koči kundzei un tagad došu vārdu mūsu referentam Tarbēls kungam noslēgumā. Liels paldies, dargie kolēģi, liels paldies par jūsu izteikumiem. Šķiet, 13 kolēģi izteicās, ja nemaldos. Vēlējos pateikties Testori Koči kundzei no komisijas. Mēs uh, atceramies, ka šeit ir vairākas direktīvas, piemēram, 2003. gada direktīva, tad ir direktīvas par reliģisko kaušanu un citām metodēm. Es vēlējos atgriezties pie uh, Rāmers kundzes teiktā par viegliem alkoholiskajiem uh, kokteļiem. Tajos jau ir apmēram 7-8% alkohola, bet, piemēram, mums vajadzētu arī uz limonādes, uz uh, dažādiem atspirdzinošajiem dzērieniem norādīt, cik daudz uh, cukuru tajos ir. Es pat varbūt neesmu tik ļoti satraucies par alkohola saturu šajos vieglos kokteļos, bet gan par eh, to, cik daudz cukuru tajos ir. Mums noteikti vajadzētu atcerēties, ka bija 20 uh, eh, dažādas grupas, kas bija iesaistīts priekšlikuma izstrādē, un tad, kad es runāju ar ražotājiem, Viņi saka, jā, mēs, piemēram, tomātus varam nopirkt pilnīgi jebkurā pasaules valstī, jo šis ir globāls tirgus. Mēs Eiropas Savienībā taču vēlējāmies cīnīties pret protekcionismu, jādom, bet tajā pašā laikā ir jāpadomā par produktu izsakojamības iespējām, lai cilvēki zinātu, no kurien šis produkts ir nācis. Un, protams, tas samazina arī ekoloģisko pēdas nospiedumu, ja jūs vieto, lietojat uz vietas pašmājās ražotus produktus ir. Uh, Ja, piemēram, e, kāds vēlas e, pārdot savus produktus citās valstīs, ārvalstīs, šādai iespējai ir jābūt, un mūsu produktiem ir jābūt konkurētspējīgiem. Ja mēs runājam par šo luksoforu sistēmu, citās komitejās kolēģi atbalstīja luksuforu sistēmas izmantošanu. Referents no Envi komitejas ir man ļoti, mans ļoti labs draugs, bet eh, neskatoties uz to, mūsu viedokļi šeit dalās. Tālāk, ja mēs runājam par izēju vielām, eh, Smits kundze vispār nav iekļauts šajā direktīvas aptvērumā. Uh, jo viņa ir uh, mazā vietējā ražotāja, un, protams, ja viņa būtu liela ražotāja, tad jau viņai vajadzētu sacept ārkārtīgi daudz kūku, un ja viņa to beidzot sāks darīt, ja viņa atver savu uzņēmumu, nu labi, tad viņa tiks iekļaut direktīvas aptvērumā. Bet uh, komisijas pārstāvja uz to norādīja. Jā, viņa, protams, mīklai liek klāt daudz, uh, daudz produktu, pa bišķim no viskaut kā. Uh, un šeit ir vēl dažādas piedevas, varbūt tad vajadzētu norādīt pirmos trīs produktus, bet tas jau viss būtu pārāk birokrātiski. Bet mums jāpadomā par to, ka, piemēram, katrs pārtiks produkts sastāv pamatā no vienas sastāvdaļas, galvenās sastāvdaļas, piemēram, ja jūs nopērkat uh, zirņu zupas pusfabrikātu, tad tur galvenokārt šajā produktā būs zirņi un tad vēl dažādas papildu vielas. Es tagad nevēlos uh, pārāk stiept garumā. Ā, es atvainojos, mazie vidēju uzņēmumi ir 34A izņēmums attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem un 16. lapusē 15. grozījums. 49. apsvērums atbalsts mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Tātad nevajadzētu visu to aizmirst. Es vēlējos tam vienkārši uh, pievērsties un nevēlējos atkārt visu jau iepriekš minēto. Tātad tas bija viss no manas puses. Es noteikti uzklausīšu kolēģu ierosmes, eh, labprāt pieņemšu grozījumus un mēģināsim ziņojumu padarīt pēc iespējas labāku uzklausot kolēģis, es sapratu, ka šeit valda visai liela vienprātība, un it sevišķi patīkam tas ir tādēļ, ka šodien ir vēsturiskā diena, kad uh, spēkā stājas Lisbonas līgums. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs, es arī varu pievienoties kolēģi pateicības vārdiem, vēlējos